Colleagues, good afternoon again, and let's go to the next point. Of... Kolēģi, pāriesim pie nākamā mūsu darba kārtības punkta, kas ir protokols Eiropas un Vidusjūras reģionu valsts nolīgumam, ar ko izveido asociācijas starp Eiropas kopienu un Jordāniju par pamatnolīgumu starp ES un Jordānijas par vispārējiem principiem Jordānijas līdzdalībai savienības programmā. Tagad mēs skatīsim uh, Uh, šos, uh, šo tekstu un grozījumus. Uh, šī ir piekrišanas procedūra, kur parlamentam ir jāsniedz piekrišana attiecīgiem nolīgumam. Ir iesniegti vairāki grozījumi šim ieteikumu projektam, un tagad gribētu dot vārdu referentei Neicas kundzei, lai viņi varētu izteikt ievadpiezīmes. Lūdzu, jums vārds. Paldies, priekšsēdētāji! Patiešām man šķiet, ka mums nav daudz laika jāpavada eh, šim darbkārtības punktam, kaut gan tas ir diezgan būtisks, jo, ja parlaments sekos manam ieteikumam un dos savu piekrišanu protokolam, kas eh, mums tiek piedāvāts, tas nozīmēs, ka Jordānija gūs pieeju veselai virknei Eiropas Savienības programmu, uh, un dalību valstu programmu, un ja mēs tā darīsim, tad mēs tādējādi, manuprāt, raidīsim spēcīgu signālu Jordānijas karalistei uh, par to, ka mēs patiešām viņus atbalstām, un tas būs arī solidaritātes signāls, un tas nāks laikā vai brīdī, uh, kas uh, Jordānijai uh, būs būtisks, jo tā pārdzīvo sarežģītu situāciju, ņemot vērā, kas notiek reģionā. Kā jau jūs priekšādātāji teicāt, ir iesniegt vairāk grozījumu, un mans aicinājums kolēģiem būtu pieņemt uh, visus šos grozījumus, izņemot 4. un 5. grozījumu. Un es gribētu pateikties kolēģiem, kas iesniedza grozījumus un tādējādi ieguldīja Eh, šī ziņojuma uzlabošanā. Paldies! Liels paldies, Nēcis kundze, kolēģi! Vai kāds vēlas izteikties? Franka. Sala Frankas kungs, lūdzu, jums vārds. Paldies, priekšsēdētāji. Ļoti īsi gribu teikt eh, Neica kundzei, ka mūsu grupas ēnu referente Saifī nevarēja būt klāt. Un lūdza jums paziņot, kā no mūsu grupas puses nav nekādu grūtību pieņemt šī e, ziņojuma e, orientācijas. Ne, neiestīgšu tagad detaļās, bet e, mēs balsosim par šo ziņojumu. Paldies, paldies, Sala Franka kungs. No sociāla demokrātiem vai kāds grib izteikties? Vai no e, citām grupām izskatās, ka neviens Nīts kundze, vai jūs e, gribat vēl ko sacīt? Nē, es domāju, ka rīt e, balsojums noritēs e, raiti, un paldies kolēģiem, kas palīdzēja man šajā darbā. Paldies, un tad gadījumā tagad būs īsts pārtraukums, un mēs pāriesim pie nākošā punkta, kas ir Sakaro balva.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 Thank you very much, Mr. Marek Migalski, for the nomination of Ales Bialatsky, Eduard Lobau, and Mikola Statkevich on behalf of all Belarusian political prisoners. This nomination was supported also by Filip Kaczmarek, uh, Mr. Protasevich, and 39 other members. Mr. Migalski, please. A, dziękuję bardzo. Rzeczywiście ta, ta nominacja została poparta przez e,